Pirmdienas 8. marta protokols ir pieejams, vai ir kādi komentāri par vakardienas sēdes protokolu? Izskatās, ka nē. Tāpēc uzskatām pagājušās pirmdienas sēdes protokolu par pieņemtu. Tagad darba kārtībā ir paredzēts jautājumu laiks, kur jautājumi tiks uzdot komisijas priekšsēdētājam. Saskaņā ar debašu reglamentu Mums nav konkrētas tēmas, vismaz pirmajām 30.